pārkāpumiem. Pirmais, eh, pirmie uzstāsies eh, eh, dokumentu sastādītāji, tagad Ček Šākers kundze. Paldies! Eiropas, eh, es atvainojos, Ēģiptes um, pareisticīgo Ziemassvētku svinību laikā notika uzbrukumi kristiešiem un kristiešu uh, eh, lūkšanas vietām, un būtībā uh, nav pieņemams reliģijas vārdā šādi te vārdarbības akti. Etniskā un uh, reliģiozā diversitāte vai daudzveidība dažādās uh, sabiedrībās nodrošina debatas vai, vai starp dažādām uh, reliģijām. Atklātā sabiedrība, atklāta sabiedrība var pastāvēt tikai tad, kad uh, baznīca ir atdalīta no valsts un kad valdība to aktīvi atbalsta. Un ne tikai ar drošības pasākumiem vien var nodrošināt mieru starp reliģiskajām kopienām. Uh, Un jāsaka, ka 20, pēdējos 28 gadus šajā sakarā vai šajā situācija, šī situācija nav apmierinoša. Ir redzams, ka Eģiptes valdība gan cenšas atrisināt spriedzi sabiedrībā, bet no otras puses vairāk kā 30 dažādus aktīvistus uh, ir arestējusi valdība, un eh, ir dīvaini, ka šie cilvēki ir mēģinājuši vienkārši doties uz eh, cietušo reģionu, lai izteiktu līdzjūtību eh, cietušo ģimenēm. Jāsaka, tas šādas izpausmas liecina par vārda brīvības ierobežošanu Ēģiptē. Eh, šos cilvēkus eh, uzskata par kriminālu noziedzniekiem eh, Ēģiptē, lai gan viņi ir mēģinājuši vienkārši izteikt līdzjūtību. Kopš 2008. gada Ēģiptē ir lielāka kontrola pār mm, telefonu sakariem un to izmantošanu Arī ēpasta e adresu iegūšana rada uh, grūtības, un līdz ar to uh, tas liecina par to, ka pastiprinās valdības kontroli pār interneta brīvu liesošanu. Arī uh, dažāda satura izvietošana internetā bez valdības akcepta. Uh, arī par to var uh, saņemt kriminālu sodu. Praktiski viss ir jādara tikai likuma ietvaros, un tas nosaka to, ka nacionālās struktūras nedrīkst kritizēt nekādā veidā. Eiropas, eh, es atvainojos, Eģiptes valdība pieņem nepārtraukt likumus, kas ierobežo eh, vārda brīvību un pieņem dažādas ārkārtas likumus, eh, kas tiek pielāgoti jaunām demokrātijas izpausmēm un arvien tālāk ierobežo vārda brīvību, presas brīvību. Uh, Un tikai tādā gadījumā, kad visa likumdošana būs pietiekami demokrātiski, ieskaitot pamatlikumu, respektīvi konstitūciju, tad Eiro eh, Eģipti varēs uzskatīt eh, par demokrātisku partneri. Paldies, Šāks kundze, un tagad vārds eh, Pravēras kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Rezolūcija, ko es iesniedzu, pamatojas uz traģiskiem faktiem, kas notika Eģiptē, Un, eh, diemžēl, mēs vērojam šādas lietas nu, notiekam arī citur pasaulē, piemēram, Nigērijā vakar. Un eh, šīs tendences eh, ir nepieņemamas kristiešu kom, mm, kopienas tiek vajāts visā pasaulē. Šī nav rezolūcija pret Eģiptes valdību, kas ir diezgan pamatīgi strādājusi, lai sodītu tos, kas ir vainojami šajos vardarbības aktos. Uh, Taču katru gadu tūkstošiem kristiešu Ķīnā, Korejā, Malaizijā, Nigērijā un miljoni citās valstīs tiek vajāti visdažādākajos veidos, e, tieši pamatojoties uz viņu reliģisko pārliecību. Un, diemžēl, šādi uzbrukumi e, pieaug. Un e, Tādēļ ir jāspēr steidzami soļi, lai mainītu situāciju, lai mainītu šo reliģiskās neiecietības klimatu, kas, diemžēl, izplatās visās, visā pasaulē. Ir jāveicina uh, mērenība. Eiropa ļoti labi zina, cik traģisks ir karš. Uh, mums ir bijuši piemēri uh, par to, kā katoļi un protestanti karo savā starpā, nemaz jau nerunājot par holokaustu. Uh, Un varbūt ir vispirms jāaplūko nacionālā likumdošana dažādās pasaules valstīs. Vai vispār pastāv likumdošana, kas veicina kristiešu minoritāšu vajāšanu? Šeit varētu iesaistīties nevalstiskās organizācijas. Uh, Taču arī tajās likumdošanās, kas paredz reliģijas brīvību, uh, ir jānodrošina, ka šo reliģisko brīvību patiešām var arī realizēt. Likumu nepietiek uzrakstīt uz papīra, tas ir jāievieš arī dzīvē. Reliģijas brīvībai ir jābūt nodrošinātai visā pasaulē. Paldies, Provēro kungs. Tagad Mauro kungs vienu minūtu lūdzu. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par reliģisko brīvību. Mēs nerunājam par uh, krusta kariem vai par uh, vēršanos pēc kādu, pret kādu konkrētu valdību, bet uh, tas vien, ka mūsdienu pasaulē uh, jūs var vienkārši nogalināt par to, vai jūs var diskriminēt par to, ka jūs uh, ticat dievam, vai jūsu ticība ir atšķirīga no tās, kāda ir citiem. Uh, Mēs eh, saskaramies tātad ar eh, pārkāpumiem pret eh, ticības brīvību, un mums pret to ir jācīnās. Es gribētu aicināt padomi un komisiju, un jo īpaši augsto pārstāvu ārlietās, īpašu uzmanību pievērst minoritāšu situācijai, jo īpaši kristiešu minoritāšu situācijai. Uh, lai varētu īstenot eh, zināmas iniciatīvas, kas veicinātu dialogu un savstarpēju cieņu kopienu vidū. Aicinām visas reliģiskās kopienas un iestādes veicināt toleranci un nepieļaut nekādus pārkāpumus. Paldies. Tagad eh, Veronika Dekaizer divas minūtes. Merci, monsieur. Paldies, priekšsētākungs. Tas, kas notika Eiropā, Eģiptē varēja notikt kaut kur citur. Uh, mēs uh, redzam, ka tika, uh, tika apšaudīti uh, kristieši, koptu kristieši un musulmaņi sešas personas tika no, za, nogalinātas. Eģiptes prokurors nolēma, ka trīs apsūtotās personas vajadzētu tiesāt valsts drošības ārkārtas tiesā par slepkavību ar iepriekšēju nozomu. Mēs uh, redzam, ka arī vardarbība pret baznīcām, arī izlaupīšana turpinās. Visur pasaulē reaģē uz šo situāciju, pasaulē un Eiropā arī jānosod reliģiskais fanātisms. Tā apdraud katra pārliecību, vai uh, ticība, vai arī ateisma. Visā pasaulē cilvēki to ir skarti. Uh, arī uh, laicīgās varas pārstāvji un laicīgie cilvēki tiek uh, nogalināti visā pasaulē, saskaroties ar uh, šādu problēmu. Es esmu uh, ateista un tajā pašā laikā gribu aicināt toleranci, nestigmatizēt Ēģipti, bet tie gadījumi, kas ir aprakstīti šajos, es gribētu atsaukties uz brīvas. Uh, viedokļu paušanas principu. Laicīga valsts tā struktūra ir labākā garantija daudzveidībai, lai katra pārliecība varētu tikt īstenota un šādā veidā vislabāk aizstāvēt pilsoņus un veicināt dialogu starp kopienām. Paldies! Paldies, te Kaisers kundze! Tagad viena minūte Legutko kungam, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, informācija par vardarbību pret kristiešiem Ēģiptē un Malaizijā ir tikai aizberga pati galotne. Es gribētu pieminēt vairākas lietas. Pirmkārt, kristieši ir kļuvuši par brutālas vardarbības upuriem daudzās pasaules valstīs, ne tikai šajās divās. Otrkārt, uh, Kristieši ir eh, tā eh, reliģiskā kopiena pasaulē, pret kuru vēršas visvairāk. Uh, skaitļi ir uh, satraucoši. Nevis simtiem tūkstoši vai tūkstoši, bet miljoni tie ir, kas cieš. Treškārt, uh, Eiropas sabiedrību, Eiropas valdību uh, reakcija līdz šim ir bijusi nepietiekama, uh, pārāk lēna, pārāk neaktīva un tāda politiski korekta, vai arī vispār nav bijusi nekāda reakcija. Um, mums ir jāvērš pret tiem, kas uh, uh, vēršas pret kristiešiem. Ja mēs to nedarīsim, tad viņi domās, ka mēs viņiem dodam savu svētību. Paldies, Legutko kungs. Tagad pusotra minūte Hautalas kundzei, lūdzu. Puhemies. Eh, on vali... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, diemžēl ir tā, ka pasaulē ir tik daudz dažādu konfliktu, kas notiek tieši reliģisku iemeslu dēļ, ticības atšķirību dēļ, ir ļoti dažādi fundamentālistiski strāvojumi pasaulē. Un dažreiz tie varbūt ir arī kristieši, citreiz tie ir musulmaņi, uh, Eh, kas eh, vēršas pret citām ticībām. Budisti varbūt to dara mazāk, bet būtu svarīgi, lai parlaments ieņemtu savu nostāju pret šo reliģiozo vārdarbību. Um, neskatoties uz to, kādas ticības pārstāļi veic šos pārkāpumus. Vakar mēs dzirdējām, ka uh, 33 uh, cilvēktiesību aktīvisti ir aizturēti, kad viņi mēģināja koptu kristiešus aizstāvēt. Tātad tas bija Ēģiptē, un es gribēju Ēģiptes iestādēm pateikt, ka šādā veidā to nedrīkst darīt. Cilvēktiesība aktīvistus nedrīkst kavēt, vienam otru aizstāvēt. Mums ir jāprasa, lai cilvēktiesību aktīvisti nekādos apstākļos netiktu aizturēti. Tas nav pieņemami. Viņus nevar uh, aizturēt un pret viņiem nevar tā uh, negodīgi izturēties. Šie te 33 uh, cilvēktiesība aktāvi, aktīvisti, kas aizstāvēja koptu kristiešus, nedrīkst palikt uh, apcietinājumā. Es ceru, ka parlaments arī nākotnē mm, turpinās uh, vērsties pret jebkādu uh, reliģiski pamatotu vārdarbību. Ne tikai tad, kad būs runa par vārdarbību pret kristiešiem. Paldies, Hautals kundze. Tagad uh, politisko grupu vārdā un tautas partijas grupas vārdā vienu minūtu pasaut kungam lūdzu. Priekšsādātāja kungs, Tunisija, Ēģipte un Malaizija. Uh, tām ir plašas tolerants tradīcijas. Malaizijas uh, valsts dibinātājs uh, tādas ievēroja un arī prezidents uzstājās šeit Eiropas parlamentā Un viņš runāja tiešām par kristiešu un musulmaņu kopā dzīvošanu. Un tieši tāpēc šīm valdībām um, šajās valstīs cīņā pret islāma ekstrēmismu un, un uh, uzbrukumiem kristiešiem ir jāatbalsta šie viņu centieni. Un mēs, kā pārsvarā kristiešu kontinents, mums ir jāiestājas par kristiešiem visā pasaulē, jo kas tad cits to darīs, ja ne mēs. Bet, protams, ka. Uh, Uh, reliģiskā brīvība arī ir jānodrošina. Un es gribētu pateikties uh, Malaizijas uh, valdībai par to, ka ķēniņš un uh, premjers uh, jau 9. janvārī ieņēma skaidru nostāju, un mēs uh, viņiem novēlam e, veiksmi cīņā pra, par uh, reliģisko toleranci, kas ir šīs valsts raksturīgi iezīme, un mēs to gribam redzēt Eģiptē, Tunisijā, Malaizijā. Mēs vēlamies, lai šīs valstis būtu mūsu partneri, bet lai tās arī skaidrs vārdus teiktu par cilvēktiesībām. Paldies, pasautkungs! Tagad ECR e grupas vārdā viena minūte Vandālenkungam. Voorzitter, essentieel onderdeel van de. Priekšstādātāja kungs, ļoti nozīmīga cilvēktiesība sastāvdaļa reliģiskā brīvība. Mums jākonstatē, ka kristieši daudzās valstīs saskars ar grūtībām, tajās, kur musulmaņi ir vairākums. Tas sakāms arī par Ēģipti, koptu kristieši, ebreiticības cilvēki un citi e, tiek struktūrāli diskriminēti musulmaņi, kas kļūst par kristiešiem, tiek apspiesti. To redzam arī dokumentos. Pat ja a, viņi ir pieņēmuši citu ticību, dokumentos saglabājas norāda, ka viņi ir musulmaņi. Vardarbība pēdējo gadu laikā ir pieaugusi simt atent, simtiem atentātu, tūkstošiem uperu ir bijuši Ēģiptes valdības nostāda, ir ļoti vai trīs personas tika apcietinātas, bet vardarbība pret kristiešiem tiek paciesta. Aicina padomi un komisiju tieši ar Ēģipti kontaktēties, lai valdība aktīvi darboties. Ja nē, tad tam jāatstāja saks uz mūsu divpusējām attiecībām. Paldies! Paldies, Vandālēna kungs! Tagad go NGL grupas vārdā viena minūte. Higīnsa kungam lūdzu. Are... Paldies, priekšsēdētāji. Visi, kas aizstāv demokrātiskās tiesības, ir sašutuši par kristiešu slepkavībām Ēģiptē, kā arī uh, spridzināšanai kristiešu baznīcās eh, Malaizijā. Eh, diemžēl mēs piedzīvojam arī uzbrukums minoritātēm, reliģiskām minoritātēm arī Eiropā, un mēs tās nosodām. Es domāju, ka vadošās un politiskās elites nevienmēr eh, šī ziņā ir īsti taisnīgas. Tās ir liekulīgas, jo no vienas puses tās paziņo, ka Malaizijas eh, valdība nodrošina demokrātiju un attieks, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Malaizijā, taču, m, mm, diemžēl, praksē tas tā nenotiek. Diemžēl arī m, mm, ekonomiski Malaizijā ir redzams, ka šī ir ļoti nevienlīdzīga veselīga sabiedrība. Un e, šeit e, pastāv tāds hronisks e, mežonīgs kapitālisms, kur demokrātiskās tiesības ir ārkārtīgi ierobežotas. Faktiski Eģipte un Malaizijā nav tāda īsta demokrātiska pamata reliģijas brīvībai, jo eh, trūcīgie cilvēki faktiski šeit neko nevar eh, darīt, viņiem nav sava vārda. Paldies, Higins kungs, un tālāk es dodu vārdu. Vandis Tapa kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vakar Nīderlandē Eh, sākās eh, šausmīgs eh, politisks process pret Van Wilders. Viņam viņu vajā tikai tāpēc, ka viņš pauda savu viedokli, viņu vajā kreisie spēki, jo viņš brīdināja Eiropu no fašistiskās islāma ideoloģijas. Islamizācija, um, apdraud arī Eiropā kristīgo un ebreju kultūru, un tāpēc nav pieņemami, ka mēs eh, šo te islamizācijas eh, vilni neapkarojam. Mums taču ir eh, jāraugās, lai mūsu brīvība tik ievērot. Kas notiek Malaizijā un Ēģiptē, tas ir vienkārši islāma fašistiskās ideoloģijas sekas. Uh, islāma uh, valstīs um, tie, kas nav musulmaņi, sistemātiski tiek nogalināti, kas notiek Malaizijā un Ēģiptē, to mēs nevaram uzskatīt par atsevišķu gadījumu. Tas ir ideoloģijas rezultāts. Tā ir ideoloģija, kas prasa respektu, bet kas tādu pati neizrāda. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kaut kas tāds notiek Eiropā. Uh, Mums eh, vajadzētu eh, cīnīties pret Eiropas islamizāciju. Gracias, senor. Paldies, eh, Vanders Topa kungs. Tagad pārējie runātāji viena minūte Kašmareka kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šeit parlamentā mēs ļoti bieži runājam par daž dažādām fobijām, homofobiju, ksenofobiju un citām. Uh, bet eh, šie divi fobiju gadījumi, protams, nav pilns saraksts. Pastāv arī kristianofobija, kas ir naids pret kristiešiem. Un šeit eh, ar šo fobiju eh, tai ir sociāls ļoti negatīvs un pat traģisks sekas. Mēs šeit daudz sludinām cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē, bet mēs uh, mums ir jāaizstāv eh, kristieši visā eh, pasaulē. Galu galā eh, reliģiskā brīvība, ticības brīvība ir viena no galvenajām pamatvērtībām, ko mēs sludinām. Un mums ir jānosoda jebkura veida uh, agresīva attieksme pret uh, kulta kalpotājiem un pret ticīgajiem. Paldies, Kačmarek kungs, un tālāk Šimanskī kungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Reliģijas brīvība, ticības brīvība ir tiesības, kas ir iekļautas starptautiskās konvencijās. Taču daudzus gadus mēs vērojam šo te reliģiskā naida vilni pret kristiešiem. Un antikristie, kristietiskas darbības, ko veids komunisti, tagad veids islāmisti, eh, radikālo musulmaņu ierobežošana nav pietiekama, un ticības brīvība daudzās valstīs pasaulē netiek ierobežotas. Mums ir jācenšas eh, darboties pret šo kristianofobiju. Uh, jo, diemžēl, eh, arvien biežāk tiek novēroti uzbrukumi pret kristiešiem visā pasaulē. Kāpēc mēs nerīkojamies aktīvāk šajā jomā? Paldies! Šimanskī kungs un tālāk Sonika kungs. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Es vēlētos atbalstīt eh, kolēģi teikto par to, ka ir e, nepieļaujami šie uzbrukumi reliģiskajai brīvībai. Ar Māro kungs jau nāca klajā ar priekšlikumu izveidot e, ziņojumu par e, kristiešu likteni tajās valstīs, kur kristieši ir mazākumā. Taču parlamenta vadība, diemžēl, šo ideju neatbalstīja. Mūsu rezolūcijām būtu patiešām jābūt tādām, uh, kas ļoti skaidri pauž mūsu nostāju. Mums ir jārēģē uz to, kas notiek ar mūsu uh, brāļiem kristiešiem citās valstīs, īpaši, ja uh, uzbrukumi viņiem ir ļoti vardarbīgi. Un es ar lielu uzmanību izlasīju vēstuli no Tautas asamblējas Buzeka kungam un eh, tur tika dotas garantijas par to, ka kristieši tiks aizsargāti Eģiptē, bet es tam diezgan neticu. Paldies, Sani kungs, un tālāk Černieckī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Te jau nav runa tikai par Ēģiptu un Malaiziju. Mēs šeit runājam arī par Sudānu, Nigēriju un citām valstīm Āfrikā, arī dažas valstis Āzijā un dažas sabiedrības, kuras eh, izturs pret kristiešiem kā tādiem, eh, ko tās nevēlas redzēt savās teritorijās, vai pat kā pret atklātiem ienaidniekiem. Mēs cenšamies eh, pievērt acis uz šo problēmu, jo problēma, bet diemžēl problēma pastāv. Krist Tīgajā Eiropā mums ir mūsu mantojums, un mums ir jārunā skaļi un droši. Mums ir skaidri jāatzīst, ka mēs arī esam līdzvainīgi. Mēs esam eh, pieļāvuši nolaidības grēku iepriekšējā um, sasaukuma laikā. Mēs pagājušajā nedēļā nosodījām uh, uzbrukumus un uh, vajāšanu pret musulmāņu mazākumiem, mazākumu Ķīnā, bet tad dažas grupas uzstājās pret grozījumiem. Uh, kas uzsvēra to, ka arī kristieši Ķīnā tiek diskriminēti. Nu, mēs nevaram aizstāvēt tikai kāda, kādas reliģijas, bet citas te pašā laikā neaizstāvēt. Paldies, Černieckī kungs un tālāk Korhaus kundze. priekšsēdētāji, mēs esam dzirdējuši satraucuši informāciju par noziegumiem pret kristiešiem gan Eģiptē, gan Malaizijā, kas attiec uz Malaizijas, gribētu uh, paust uh, savu satraukumu par uzbrukumu uh, baznīcām, īpaši valstī, kas parasti tiek uzskatīta par mērenu un tolerantu. Ir jāsadarbojas ar islamiskajām uh, eh, NVO, lai uh, veidot šo tolerants atmosfēru. Diemžēl priek, uh, premjerministra izteikumi neveicina tolerances veidošanos. Ir ļoti žēl, ka mēs neiekļaujam uh, manus komentārus uh, dažādos uh, grozījumos. Viss ir jādara tautas līmenī un jāatzīmē arī pozitīvās lietas. Gracias, señora Corola. Tiene la palabra por un minūti. Paldies, Korhols kundze. Tagad viena minūte Bodīs kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kriminālo fanātu tiķu darbības, kas nogalināja Eģiptes kristiešus, nedrīkst uh, būt pārnest uz visu tautu un valdību. Tas būtu negodīgi runāt par Ēģiptu un Ēģiptiešiem, kas ir, ka viņi būtu vainīgi par šīm šausmīgajām slepkavīgām, ku, par kurām vainīgie tiks tiesāti. Ne jauksim noziedzīgas nodarījums ar valsts politiku, nesakausiesim fanātismu un visus iedzīvotājus. Un noslēgumā jāsaka, Eģiptes kristieši, koptu, tautie, koptu kristieši un musulmaņi. Sācinot strīdu, mēs dodam uh, tikai argumentus tiem, kas saka, ka kristieši ir tādi tā kā rietuma aģenti. Paldies, nākošais runātājs Tokaškungs. Chairman, dear colleague. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi Mums eh, tikko, tātad nesen mēs uzzinājām, ka pirms dažām dienām Ēģiptes iestādes ir aizturējušas vairākus cilvēktiesību aizstāvjus. Viņi devās uz Nagā Hamadī pilsētu, lai aizstāvētu koptu kristiešus, kuru pārstāvi tika nogalināti Ziemassvētkos. Uh, Ēģiptes uh, uh, iestādes uh, ir, uh, nav objektīvas, bet uh, tās cenšas ir kā samazināt uh, vēršanos pret koptu kristiešiem, bet vienlaicīgus vienlaicīgi viņi eh, neļauj šīm uh, minoritātēm pašām sev aizstāvēt. Arī ASV izteicās pret to. Mēs zinām, ka koptu kristieši ir praktiski pamatiedzīvotāji Ēģiptē, un viņi jau pusā, pusotru gadu tūkstot tiek apspiesti. Tāpēc Eiropas kopienai uh, vajadzētu izlēmīgi iestāties par viņu aizsardzību. Paldies! Paldies! Tokeš kungs, tagad, dārgie kolēģi, ir astoņi uh, lūguši vārdu. Um, brīvā mikrofona procedūrā mums jābalso 12, tāpēc varu tikai četriem no jums dot vārdu. Un došu vārdu vienam no katras politiskās grupas, kas lūga, lūdza vārdu. Un tagad uh, viena minūte Zaborskas kundzei lūdzu. Ďakujem, že sa tu znovu upozorňuje na porušovanie slobody. Paldies. Es gribētu teikt paldies par to, ka mēs runājam par reliģisko brīvību pārkāpšanu un ka mēs runājam par šiem jautājumiem, par jautājumiem un gadījumiem, kas bija 2008. un 2007. gadā. Bet vai tā ir mūsu vājība vai gribas trūkums no Eiropas Savienības puses, ka mēs nespējam šos eh, jautājumus eh, labāk risināt. Ēģipte un Malāzija ir valsts, kurās kristieši dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos. Viņi tiek padzīti no mājām, nolaupīti, nogalināti viņu. Uh, baznīcas tiek slēgts Indijā, Ķīnā, Pakistānā, citās valstīs, Magreb valstīs, Pakistānā. Bieži vien kristiešus uh, apspiež. Es aicinu visus Eiropas Savienības pārstāvis, Eiropas Savienības delegāciju delegātus izmantot iespējas dialogam, lai veicinātu reliģisko toleranci un labāku, uh, labākus apstākļus kristiešiem. Paldies! Paldies! Priekšstādēkungs, esmu ļoti noraizējies par situāciju Ēģiptē, sakarē pokungs. Vēsturiski, etniski, izšķirīgi ir tas, kas tur ir noticis koptu kristieši, tie ir 10% valsts uh, iedzīvotāji. Agrāk viņi bija ļoti nozīmīga iedzīvotāju grupa un mazākuma tautību starpā viena no lielākajiem. Tas, kas notika decembrī un janvārī, šis vardarbības vilnis, tas patiesi ir ļoti satraucoši, it īpaši koptu uh, sievietes, tika gan izvarotas, gan izsekotas, viņām uzspiež mm, un aicina pieņemt muslim, muslim ticību. Kopti ir bēguši uz citām valstīm un jānovērš tas, ka būtu kādas, kāda naida izpausmas vai atriebas izpausmas. Paldies! Paldies, nākošais runātais Vaigels. Dojoči, ko se zgodi? Priekšsādātāja kungs, katru reizi, kad notiek slepkavība, jo īpaši, ja tā ir balstījusies uz uh, reliģisko pārliecību, tad mums trūkst vārdu. Mums ir jānosoda šādi akti, bet ar to jau nepietiek. Un fakts, ka ir atkal notikuši noziegumi uh, tuvajos austrumos, šķiet tas atspogļo vispārējo situāciju proti, ka netiek ņemt vērā ticības brīvība. Um, reliģiskā tolerance netiek ievērota dažādos veidos, un tāpēc ALDE politiskā grupa ieteica, lai uh, cilvēktiesību un reliģisko brīvību uh, diskusija uh, tiktu noturēta atsevišķi. Mēs to darījām tāpēc, ka mēs domājam, ka par šiem jautājumiem ir jādiskutē par katru lietu atsevišķi. Ēģipte varbūt nav uh, vis, uh, tā valsts, kur vissmagākā situācija. Tagad tā nav kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl ir tāds uh, islāma pasaulē vispārējais klimats, ka aizvien vairāk notiek vēršanās pret nemusulmaņu kopienām, un bieži vien tie ir kristieši koptu kristieši, kas ir visvec, viena no vecākajām uh, koptu kri, uh, kristiešu kopienām pasaulē, un viņiem ir arī diaspora Londonā. Viņi runāja ar mani, stāstīja par situāciju Ēģiptē. Un uh, tieši musulmaņi uh, vēršas pret, viņ, pret viņiem. Ēģiptes prezidents, protams, cenšas to apkarot, bet tik un tā situācija ir. Uh, pasliktinājusies arī Irākā, Palestīnā uh, un citās valstīs, uh, un arī tagad redzam Malaizijā notiek vēršanās pret kristiešiem. Šis parlaments pārāk ilgi ir ignorējis kristiešu minoritāšu tiesības visā pasaulē, bet šīs, uh, šie kristieši ir augās vēršas pie mums un prasa aizsardzību. Paldies! Paldies, Tanak kungs! Un pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā Patena kungs, lūdzu. You, Paldies, priekšsādētāji. Kristiešu vajāšana un citu reliģisko minoritāšu vajāšana pieaug musulmaņu valstīs. Kristieši, kas ir dzīvojuši Ēģiptē un citās līdzīgās valstīs vairāk kā 2000 gadus, tagad tiek vajāti un izdzīti no savām uh, senču zemēm. Tas ir tāpēc, ka pieauga Uh, islāmistu ideoloģijas spēks, tas ir islāma fašisms, kristiešu sodīšana un vajāšana visā islāma pasaulē uh, ir tāds slēpts fenomens, par to neziņo rietumu mēdī pārāk daudz. Vajadzētu ziņot ne tikai par uh, Eh, to, kas notiek, bet arī izskaidrot cilvēkiem eh, iemeslus, kāpēc tas notiek, kas to dara, tie ir islāma fanātiķi un kāpēc viņi to dara, tāpēc, ka eh, islāma ideoloģijā ir šīs uh, cīņas metodas. Un uh, mums vajadzētu izdarīt pēc iespējas lielāku diplomātisku spiedienu uz Ēģiptes un citām valdībām, lai uh, pārtrauktu šādu praksi. Paldies, Batēna kungs, un tagad vārds komisārs kundzei Krūzes kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, komisija ir patiesi e, šokēta un bēdīga par to, kas e, notika e, Dienvidē Eģiptē Ziemassvētku vakarā un par traģisko uh, sešu koptu kristiešu uh, eh, bojāju un vairāk policistu bojāju apšaudas rezultātā. Un mēs uh, aicina, mēs apsveicam valdības ātro reakciju, arestējot tos, kas vainojam šo noziegumu izdarīšanā. Uh, pamatīga e, izmeklēšana un vainīgo sodīšana sniegs skaidru signālu par to, ka uh, vardarbība, kas ir balstīta uz ticību, ir pilnīgi nepieņemama Ēģiptes sabiedrībā. Ēģiptes konstitūcija uh, nodrošina uh, ties, ticības brīvību, taču mēs šeit vērojam diskrimināciju uh, pret citām reliģiskajām eh, minoritātēm, ieskaitot koptu kristiešus. Un, diemžēl, šo diskrimināciju reizēm atbalsta arī tiesu sistēma. Mēs saprotam, mm, ka daudz klosteri cieš, kristiešu tokst, klosteri ciešajās valstīs, un viņiem ir ļoti grūti aizstāvēt savas tiecības Eģiptes tiesās. Mēs cenšamies risināt šos jautājumus politiskā dialoga laikā ar Ēģiptu. Mēs saprotam, ka valdība cenšas mm, kaut kādā veidā palīdzēt koptiem un likvidēt eh, tos šķēršļus, eh, kas viņiem ir, lai piekoptu savu ticību, mēģina palīdzēt atjaunot viņu dievnamus, bet galvenais ir identificēt uh, cēloņus, kādi ir e, šai attieksmē pret kristiešiem Ēģiptē, kā arī pret citiem, kā arī neiecietībai pret e, citu reliģiju pārstāvjiem Ēģiptē. Runājot par uzbrukumiem baznīcām uh, Malaizijā un augstākās tiesas lēmumu par Allaha vārda izmantošanu rada mums bāžas. Uh, par to, kāda attieksme ir pan-islamiskajai eh, Malaizijas eh, partijai, taču tā no savas puses ir nosodījusi eh, šos uzbrukums. Malaizijas valdība ir apgalvojusi, ka turpinās aizsargāt reliģisko kultūru daudzveidību un ticības brīvību savā valstī. Malēzijas federālā konstitūcija nosaka, ka islāms ir reliģija, kas ir feder federālā reliģija, taču pārējās reliģijas drīkst praktizēt brīvi un harmoniski jebkurā uh, federācijas uh, vietā. Un tāpēc priekšsēdētāji mēs pēc iespējas ātrāk Centīsimies veidot uh, dialogu ar uh, visām reliģiskajām grupām, lai uh, Malaizija varētu turpināt attīstīties sociālā, sociālās un reliģiskās harmonijas garā. Malaizijas iekšlietu ministrijai ir īpašs pienākums paskaidrot tās pilsoņiem uh, tos jautājumus, par kuriem šeit ir runa. Cienījamie deputāti, mēs nosodām visus neiecietības aktus pret jebkuru personu eh, tā reliģiskās piedarības dēļ. Diemžēl neviena valsts nav brīva no šādām izpausmēm, un tādēļ mēs aicinām uh, valsts vāras iestādes aizsargāt visas reliģiskās kopienas, ieskaitot kristiešu pret diskrimināciju un represijām. Un komisija uh, uzskata, ka ticības brīvība ir liela, eh, ir mm, viena no augstākajām prioritātēm nodrošinot eh, cilvēktiesības. Un šis jautājums vienmēr tiek minēts dialogos ar valstīm, kurā šī problēma pastāv. Un reliģiskās brīvības aktīvu propagandēšana ir neatņemama jebkuru mūsu kopējā projekta sastāvdaļa. Paldies, komisārs Kundze! Un līdz ar to mēs beidzam debatas par šo punktu. Un debatēm noslēdzoties mēs par to balsosim. Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības kumta. Proti cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, jo īpaši Liu Hjaubao eh, lietā. Un kā pirmai, pirmā uzstāsies Vēbers kundze.